Labrīt! Labrīt, eh, dāmas un kungi! Sirsnīgi sveicu jūs eh, mūsu šīs dienas ārlietu komitejas sanāksmē. Ir jau 6 minūtes pāri deviņiem. Domāju, ka mums vajadzētu sākt. Kaut arī, protams, rīts vēl ir ļoti agrs dažiem mūsu kolēģiem. Sāksim ar pirmo darba kārtības punktu - darba kārtības pieņemšana. Ja nav eh, nekādu iebildumu, tad uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Otrais darba kārtības punkts. Mēs varētu apstiprināt mūsu iepriekšējās 5. februāra sanāksmes protokolu. Ja nav nekādu komentāru no jūsu puses, tad uzskatīsim, ka šie, šīs protokols ir pieņemts līdz uh, šīs sanāksmes beigām. Jūs varat izteikt iebildumus. Tagad eh, trešais darba kārtības punkts - sanāksmes vadītāja paziņojuma. Man, man, man ir divi paziņojumi. Vēlētos jums visiem atgādināt, ka mēs vēlamies izturēties pieklājīgi pret mūsu runātājiem, un tāpēc eh, šīs galvenās durvis blakus prezidija galdam būs aizslēgtas viedokļu apmaiņas laikā. Ja jums ir jādodas projām, tad lūdzu izmantojiet blakus durvis, kas atrodas eh, zāles aizmukurē. Mums vienkārši traucē šī durvju virināšana viedokļa apmaiņas laikā. Otrais punkts. Rakela tūlīt arī nosūtīs grupu koordinatoriem ēpastu. Kā jūs atceraties, 21. janvāra ārlietu komitejas sanāksmē es runāju par vicepriekšsēdētāju ievēlēšanu komitejai. Ir pagājuši veseli septiņi mēneši kopš notika mūsu komitejas dibināšanas sanāksme, un šos septiņus mēnešus mēs esam vienīgā komiteja parlamentā, kas strādā ar tikai vienu vicepriekšādātāju. Tas uh, rādā ārkārtīgi daudz darba un pienākumu priekšādātājiem un vicepriekšādātājiem, tāpēc, ka parasti šī komiteja darbojas ar četriem vicepriekšādātājiem. Tāpēc es vēlos eh, sanāksmes darba kārtībā 16. martā iekļaut punktu par atlikušo vicepriekšādātāju ievēlēšanu. Tad mēs beidzot, atkārtošu beidzot, būsim eh, izveidojuši mūsu biroju. Un mēs pieņemsim šo lēmumu 16. martā. Punkts. Varbūt jūs varētu informēt eh, grupas koordinatorus un tāpat arī informējiet parlamenta priekšādātāju par to, ka mēs pieņemsim šo lēmumu. Tagad eh, ceturtais darba kārtības punkts. Sirsnīgs veids mūsu vidū mūsu pirmo runātāju, Deividu Bīzliju. Viņš ir Pasaules pārtikas programmas izpildirektors. Vai Azīzā Ferreira arī ir klāt? Nē, šķiet, ka nē. Jebkurā gadījumā, Deivid, jūs esat mūsu vidū, ārkārtīgi liels prieks jūs redzēt. Eiropas Savienībai un Pasaules pārtikas programmai ir ļoti gara sadarbība, strādājot dažādās glābšanas operācijās krīzes reģionos, un šī sadarbība ar pārtikas programmu ļauj Eiropas Savienībai veicināt savu kapacitāti, lai tā varētu piekļūt arī informācijai par humanitāro situāciju uz vietas šajos reģionos. Tātad mūsu viedokļu apmaiņa notiek īstajā laikā, tāpēc, ka mēs <clears throat> varēsim apspriesties par sadarbības aptvērumu. Bīzlīkungs, dosim jums tagad vārdu. Mēs gribētu dzirdēt, kā Pasaules pārtikas programma izvērtē humanitāro situāciju. Pr protams, vēlamies dzirdēt par visiem reģioniem, bet jo īpaši par Venecuēlu. Paldies! Sākumā vēlētos eh, īsi komentēt šo situāciju un tad labprāt atbildētu jums uz jautājumiem, kas jums būtu par krīzēm visā pasaulē. Mēs esam pasaules lielākā humanitārā darbība. 2019. Mm, gadā mūsu budžets bija apmēram 8,3 miljārdu dolāru, un pirms eh, trīs gadiem, kad es sāku strādāt, un es eh, īsti nevēlējos nemaz sākt strādāt ANO sistēmā, tāpēc, ka man bija tāds viedoklis, ka ANO ir neefektīva un neko nedod, bet pašlaik es esmu pats lielākais fans pasaules pārtikas programmā. Es uzskatu, ka tā ir ļoti strateģiska un efektīva organizācija, vislabākā šāda veida organizācija pasaulē. Es esmu viens no tās līderiem, mēģinu panākt, lai viss tiktu izpildīts pēc grafika, un Mums ir arī stratēģija katrai valstī, kurā mēs darbojamies. Mums ir jāsa, jāsasniedz visi mērķi, lai mēs vairs nebūtu vajadzīgi. Bet, diemžēl, krīžu pasaulē kļūst arvien vairāk, un tās risinās arvien ātrāk. 2017. gads bija ļoti smags gads, un 2020. noteikti būs vēl ļaunāks. Ja mēs paskatāmies uz krīzēm, ar ko mēs saskaramies pasaulē, tad mūsu budžets dažu gadu laikā uh, bija tikai 4,5 miljārdi dolāru, un tagad tas ir gandrīz 8 miljārdi dolāru. Mūs, mūsu programmas budžets visu laiku pieaug, kaut arī citu programmu budžets sarūk. Mēs esam ļoti strateģiskā eh, pozīcijā, lai mēs varētu uh, Mm, labi izmantot šos nodokļu maksātāju dolārus, vai tie atrastos Eiropā vai Amerikā. Tātad šeit ir runa par tādām konkrētām un spēcīgām attiecībām starp drošību un pārtikas drošību. Tieši tāpēc arī ANO pieņēma eh, drošības padomas rezolūciju pagājuši gadu, un tas notika pirmo reizi. Uh, kur eh, bija norādīts uz realitāti, ka bez pārtikas drošības nebūs arī nekāda veida citas drošības. Pēdējos 200 gados, neskatoties uz to, ka eh, iedzīvotājs skaits uz pasaules ir pieaudzis no 1,1 līdz 7,5 eh, miljardiem, mm, drošības problēmas attiecībā uz pārtiku ir samazinājušās. Tad, tad nabadzība pirms pār, dažiem gadiem bija 95% uz zemeslodes, 85% no tiem ekstrēma nabadzība. Esam izveidojuši sistēmas, kas ir ļāvušas samazināt šo nabadzību un ļaušas sadalīt bagātību uz zemeslodes. Tātad ir panākts liels progress. Bet mazāk nekā 10% vēl ar vienu atrodas eh, ļoti smagā nabadzībā, ārkārtīgā ekstrēmā nabadzībā, un tātad te ir runa par cilvēkiem, kuriem ir jāiet gulēt eh, izsākušiem. Tātad eh, mēs redzam, ka pēdējā laikā šis, šie bada rādītāji pieaug. Tātad te ir runa arī par tādu ekstrēmu badu, un tas ir pieaudzis no 80 miljoniem līdz 150 miljoniem cilvēku. Šie cilvēki darīs visu, kas ir viņu spēkos, lai izdzīvotu. Pasaules pārtikas programmā es jums varu norādīt, ka ja mēs saprotam, ka 85 līdz 90 miljoniem cilvēkus pasaules nav vispār ko ēst uh, mēnešiem ilgi, un ja es baroju jūs gadiem ilgi, tad visticamāk mēs arī zinām, kas notiek šajā jūsu kopienā. Mēs redzam, kas notiek. ISIS grupējums, Boko Haram, mēs redzam, ka ir šīs bēgļu kustības, migrantu plūsmas, mēs rāzām, kas notiek ar šiem cilvēkiem, un te ir runa gan par dabas katastrofām, par cilvēku izraisītiem konfliktiem, par valdības nepareizu rīcību, vai arī kombinācijas starp to visu. Kāpēc bāda rādītāji tik ļoti pieaug pēdējā laikā? Pirmais un galvenais iemesls ir tāds, ka cilvēks ir izraisījis konfliktus, tātad ir runa par Sīriju, Irāku, Jemenu, Dienvidu, Sudānu, Sudānu, Nigēriju un līdzīgiem reģioniem, bet, bet otrais, kas to visu ļoti ietekmē, ir ekstrēms klimats. Tātad ir runa par cikloniem, viesuļvētrām, dažādu veidu destabilizāciju, kas rodas sausuma vai plūdu dēļ. Uh, Es eh, runāju ar saviem eh, konservatīviem draugiem ASV un eh, norādīju, ka, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz lietus rādītājiem vai temperatūru konkrētās valstīs, tad tās varbūt nemainās, bet, ja mēs paskatāmies uz sezonālo dinamiku, tad sezonās ir arvien vairāk plūdu, teiksim, vai arī vairāk sausuma, un tieši tāpēc mēs redzam, ka miljoniem cilvēku visā pasaulē, un jo īpaši Sahels reģionā, ārkārtīgi izjūt šīs klimata pārmaiņas. Tātad saliekam kopā cilvēku izraisītus konfliktus, klimata pārmaiņas, un tad vēl pieliekam klāt visas ekstrēmistu grupējumus, tātad ISIS, Boko Haram un Al-Qaeda. Tad, protams, mēs saprotam, ka Sahels reģions vienkārši destabilizējas. Ja jūs man pirms diviem gadiem būtu prasījuši, vai ir kāda pozitīva ziņa, es būtu teicis, ka Sudāna noteikti nekļūs par uh, tādu pozitīvāko reģionu Āfrikā. Bet eh, pēdējos eh, sešos mēnešos man šķiet, ka Sudāna atrodas eh, brīnišķīgā punktā savā vēsturē. Esmu liels optimists, bet esmu arī ļoti uztraucies. Esmu optimists, tāpēc, ka uzskatu, ka beidzot vadība ir sanākusi kopā un tie patiešām vēlas darīt to, kas ir pareizi. Esmu runājis ar vadītājiem Sudānā un arī ar dumpiniekiem Sudānā, un esmu aicinājis piek piekļuvi vietām, kur mēs neesam varējuši piekļūt 10-15 gadus. Un pašlaik šīs sadarbības starp premjeru Hamdogu un um, dumpinieku vadoni Abdelazīzu ir patiešām veiksmīga, un tā varētu turpināt, bet esmu arī ļoti uztraucies, tāpēc, ka nāsmu pārliecināts, vai starptautiskā kopiena uh, nodrošina stratēģisku, visaptverošu un pietiekami ātru palīdzību, lai stabilizētu šo ļoti trauslo iesākumu. Ja mēs nerīkosimies stratēģiski, efektīvi un no ātri, tad eh, pavisam ātri mēs varētu atgriezties pie daudz ļaunākas situācijas nekā agrāk. Ja tā notiks, tad uh, šī trauslā situācija Somālijā un Etiopijā, kas arī atrodas ļoti delikātā situācijā, arī Somālija mēģina iet pareizajā virzienā, Burkina Faso pašlaik ir grūma situācija ekstrēmistu dēļ, tāpat arī Malī, Nigērija, viss kļūst arvien ļaunāk. Un, ja es paskatos tātad uz šo dinamiku Sahels reģionā, tad uh, Pēdējos mēnešos tūkstošiem cilvēku ir nogalināti, pusi no viņiem ir civiliedzīvotāji, tūkstošiem skolu tiek slēgtas, arī klīnikas tiek slēgtas, tāpēc, ka darbojas ekstrēmistu grupējumi. Tāpat arī nopludināts stāsts par to, ka Eh, ANO iespējams, eh, ASV iespējams izies no Sahels reģiona. Nekavējoties zvanīju saviem draugiem eh, ārlietu komitejā, budžeta komitejā, izlūkošanas komitejā un teicu viņiem, ja jūs to darīsiet, tad tā būs katastrofa. Mana loma nav militārā drošība, mana loma ir pārtikas drošība, taču ja mums nebūs mm, normālas drošības situācijas šajā reģionā, tad Sahela sabruks. Uh, Parasti vienmēr ir šāda propaganda par ASV un uh, finansēšanu, daudzpusējo finansējumu. Es uh, varu runāt par abām Pensilvānijas avēnijas pusēm, un tad, kad es sāku darboties pārtikas programmā, tad uh, no ASV saņēmu 1,9 miljārdus dolāru. Tad, tad 16. un 17. gadā tie bija 5,9 miljardi. Pašlaik no ASV saņemu 3,4 miljārdus dolāru. Es uz to norādīju, tāpēc, ka no prezidenta Trumpa un demokrātu un republikāņu līderiem senātā es eh, dzirdēju, ka man ir jāsaka Eiropiešiem, ka mēs eh, saprotam situāciju tojos austrumos, saprotam situāciju arī Sahelā un Ziemeļā Afrikā. Esmu arī norādījis, ka Eiropas Savienība, Vācija un apvienotā karaliste arī palielina savu palīdzību. Liels eh, paldies Paldies Eiropas Savienībai. Pagājuši, ka tie bija apmēram 600 eh, miljonu dolāru. Tāpat arī labā ziņa ir tāda, ka starptautiskā kopiena palielina savu palīdzību, bet sliktā ziņa ir tāda, un man patiešām žēl to teikt, ar to nepietiks. Eiropas Savienībā, tās dalībvalstis, Amerikas Savienotās valstis un arī uh, Eh, pārējās eh, starptautiskās kopienas ir spiestas eh, palīdzēt vairāk. Šī situācija ir bezprecedenta situācija, kopš otrā pasaules kara nekas tam līdzīgs nav noticis. Šeit ir runa par daudzām Afrikas valstīm, kas saskaras ar ārkārtīgi lielām problēmām, un ja mēs nepalīdzēsim, tad es uzskatu, ka sākas būs katastrofālas. Vēlos norādīt, ka mēs nerisinājām problēmas cēloņus Sīrijā, un šeit tāds vienkāršs piemērs lai mēs eh, pabarotu sīrieti, tad eh, tas mums izmaksā mēram 50 centus dienā. Šī ir eh, kara zona, loģistika ļoti dārga, un tātad šī summa ir divkārša. Paskatīsimies, teiksim, uz sīriešiem, kas dzīvo Damaskā. Ja Berlīnē, vai ja viņi atrodas Berlīnē, tad tie ir 50 līdz 100 dolāru dienā. Bez tām viņi nevēlas doties prom. Uh, Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz eh, bēgļiem, uz iekšēji pārvietotiem cilvēkiem, cilvēkiem, ar ko mēs strādājam, tad mēs zinām, ka viņi pārceļās eh, kaut kur savas valsts iekšienā divas līdz četras reizes, pirms viņi dodas projām no savas valsts. Te ir runa par visām valstīm - Malī, Burkina Faso, Lībiju. Neviens nevēlas doties prom no mājām. Mēs varētu visu šo problēmu atrisināt, ja mēs eh, stātos pretī uh, cēloņiem, un ja mēs to nedarām, tad sekas ir ļoti smagas. Es varētu turpināt runāt. Eh, mūsu acu priekšā pašlaik eh, ir eh, sīseņi, mm, vīrus, mm, ir daudz dažādu problēmu ļoti daudzos reģionos. Mēs mm, pārtiku izmantojam kā miera un samierināšanās ieroci. Mēs stājamies ar to pretī ekstrēmismam, migrācijai, eh, nepieciešamības dēļ, un tieši tāpēc jūsu atbalsts ir tik būtisks. Es varētu turpināt runāt, es varētu detalizēt stāstīt par krīzēm katrā no šīm valstīm. Esmu pārliecināts, ka jums ir jautājumi par Jemenu, Venezuelu, um, ehm, Ziemeļkoreju, ļoti daudzām valstīm. Lūdzu, uzdodiet man jautājumus, es zinu, ka laiks ir ierobežots, bet uh, eh, priekšādētāji, es. Uh, Gribētu jūs aicināt eh, viesoties arī Romā mūsu štābā, tā lai jūs redzētu, kā mēs eh, sadalām mūsu darbiniekus. Mēs varētu parādīt, kas notiek ar ieroču narkotiku tirzniecību, kas notiek ar cilvēku kontrabandu, ar ekstrēmistu grupējumiem. Mēs varētu parādīt, kāda šī reālā situācija uz vietas. Pats svarīgākais ir tas, ar ko cilvēki saskaras uz vietas savos reģionos. Vēsturiskā mērogā mēs parasti ievedām tikai plašpatēriņa preces. Pašlaik situācija ir daudz savādāka, pasaule ir savādāka. Programmas tiek izveidotas 50., 60., 80. gados tika nodalīta attīstības un humanitārā palīdzība. Pašlaik visas valsts, valdības pasaulē mēs aicinām šīs robežas mazliet eh, izpludināt tā, lai mēs varētu darboties elastīgāk mūsu problēmas šodien atšķiras no problēmām pirms 30, 40 gadiem. Mums ir vajadzīgs šis elastīgums ar humanitārās palīdzības dolāriem, lai mēs varētu sas sasniegt mūsu mērķus. Piemēram, Sahelā mēs varējām šo humanitāro palīdzību uh, izmantot, lai sadarbotos ar uh, saņēmējiem. Viņi vēlas izdzīvot, viņi vēlas būt brīvi un neatkarīgi. Mēs uh, izmantojam šeit uh, tādas programmas, kur mēs, eh, piemēram, viņiem dodam pārtiku, bet mēs eh, rehabilitējam arī zemi apkārt, un to mēs izdarījām um, jau um, pagājušo gadu, tātad mēs esam nodrošinājuši šīs eh, zemes atjānošanu, tātad mēs nodrošinam šeit ūdens rezervārus, mēs strādājam pie šīs zemes atgūšanas. Es eh, runāju ar kādu sievieti, un šajās teritorijās sievietes parasti ir apspiestas, bet mēs eh, sievietes uztveram līdzvērtīgi vīriešiem, un ir patiešām brīnišķīgi redzēt, ka sievietes eh, kļūst ar vien uh, drošākas, un tās ir gatavas kļūt pat par zemes īpašniecēm. Viņas saka, ka viņas tagad var ne tikai pabarot sevi un savu ciematu, viņas var sākt arī tirgoties tirgu. Uh, Ja mēs tam vēl liekam klāt eh, skolas eh, barošanas programmas, tad eh, migrācija nepieciešamības dēļ vienkārši pazūd. ISIS un Alkaēdā rekrutēšana arī samazinās. Pusauģu grūtniecība 12-15 gadu vecumā arī sarūk. Arī konflikti starp lopkopiem un lauksaimniekiem samazinās. Mēs varam uh, to visu izteikt arī ekonomiskā izteiksmē. Tātad mums ir jāsvēršas pret eh, problēmas sakni. Un, protams, ka šī sakne slēpjās tieši valsts drošībā. Katrai valstī Eiropā arī vajadzētu par to uztraukties. Lielas paldies, ka devāt man vārdu. Es eh, tagad eh, vēršos pie priekšādātāja un gaidīšu jūs jautājumus. Thank you, David Beasley. For... Liels paldies, Beasley kungs, par ievadu vārdiem. Kolēģi, nu mums aptuveni 30 minūtes viedokļu apmaiņā ar mūsu viesi, Pasaules pārtiks programmas izpildu direktoru. Viens komentārs no manas puses par Sudānu runājot. Mūsu komitejas delegācija aprīļa sākumā dosies Sudānu un Etiopiju. Tādēļ mūs uh, ļoti interesē šī valsts arī. Un bija prieks dzirdēt, ka jūs esat pozitīvi noskaņots attiecībā uz situāciju Sudānā, pretstatā tam, ko mums reizēm jāredz un jālasa. Iespēja jums izteikties, kolēģi, aicinu iekļauties trijās minūtēs. Kubilijus kungs no ETP vispirms lūdzu. Paldies! Ļoti iespaidīgs jūsu darbs. Daži pavisam vienkārši jautājumi. Jūs norādījāt, ka budžets ir palielināts no 4,5 līdz 8,5 miljardiem. Ko jūs vēlētos? Cik lielu budžetu jūs gribētu šobrīd? Otrakārt, klimata pārmaiņas. Ko? Kā jūs redzat nākotni? Ja visi vienojamies, ka klimata pārmaiņas um, attīstās, temperatūras paaugstināsies, vai tas nozīmē, ka problēmas uh, Āfrikā jo īpaši sāsināsies? Kāds ir jūsu aplēses? Nu, pēc desmit gadiem, piemēram. Vai jums ir kaut, kādi, kaut kādas aplēses par to arī, kāds jums būs nepieciešams budžets, lai situāciju stabilizētu? Viens jautājums, viena atbilde, kā darīsim, lūdzu. manuprāt, aptuveni 12 miljardi, nevis miljoni, miljardi dolāri. Bet nu, tas tāds ārkārtas humanitārais konst, konteksts, manuprāt, pārtikas drošības kontekstā ilgtspējība ir labāka pieeja. Tad šī um, atdeve ir krietni labāka. Ja mēs raugāmies strateģiskajām programmām, Filantropija neno, neļauj mums nonākt pie stratēģiskas pieejas, ja vien mēs nerunājam par ārkārtas situāciju, kad viesuļu vētru vai Mozambikas situāciju vai ko tam līdzību. Tisā citā 12 miljārdi. Klimata pārmaiņas. Mani kolēģi, viņiem ir atšķirīga nostāja par klimata pārmaiņām. Var jau debatēt, kas izraisa klimata pārmaiņas, to es atstāšu jūsu ziņā, es viņiem saku, bet es jums pastāstīšu, kāda ir reālā situācija kā tā mainās, ko mēs redzam uz vietas. Mēs sagaidām, ka turpmākajos 20-30 gados būs 200 miljonu iekšēji pārvietotu vai pārvietotu cilvēku uz pasaules klimata iemeslu dēļ. Jau šobrīd to redzam, 95 miljoni cilvēku ir smagi cietuši no klimata pārmaiņām, 29 miljonu cilvēku tādēļ eh, gandrīz jau ir uz bada robežas klimata pārmaiņu dēļ vien. Tas ir no 115 miljoniem, uz kuriem es iepriekš atsaucos. Ko mēs vēlamies panākt? Mēs vēlamies rīkoties sekojuši. Nu, piemēram, Afganistāna, Mazarela Šarifa. Mēs ievedam plašu patēriņu preces, nododam tās iedzīvotājiem. Nu, mazā šarifa, tur, piemēram, ir plūdi no kalniem, pārņem visu ieleju, iznīcinā graudaugus un mums jā, jāiejauc mēs. Tad vēršamies pie ASV un viņiem sakām, tā vietā lievas preces no ārpus, dodiet mums naudu, ļaujiet mums tikties ar lauksaimniekiem. Uh, Afganistāns kādā ražīgākā teritorijā, un mēs panāksim vienošanos par šādu cenu, šādu apjomu, uh, Viņi varēs uh, nogot vairāk cilvēku, iegūt uh, aprīkojumu um, un um, rīkoties efektīvāk ar šo dārgo aprīkojumu. Un tad uh, šādā veidā uh, Tā vietā, lai mēs ievestu preces un pārdotu vai nodotu šiem cilvēkiem šo, šo pārtiku, mēs viņiem ļaujam atjaunot dabu, uh, Uh, jo plūdi jebkurā gadījumā notiek, bet būs iespēja ūdeni novirzīt, uh, to uzglabāt, un uh, tad, uh, piemēram, sausuma gadījumā būs iespēja šo ūdeni vēlāk izmantot, novirzīt uz šo. Um, uz šo ieleju. Es pats tikos ar vietējo pašpārvaldi, prasīju, kā tad ir šobrīd pēc šāda darba. Uh, Viņš ar lepnumu man teica, mūsu bērni vairs nedodas prom no mājām, viņi vairs ne, nepievienojas Talibānam vai a, citiem pretvalstiskiem a, dumpinieku spēkiem. Viņi redz cerību, jo tagad mums ir ūdens, Uh, sausuma gadījumos, vai ja ir plūdi, tad šo, šos plūdus mēs novirzām, un mūsu klātbūtne vairs nav tik ļoti nepieciešama. Tāda ir tā atšķirība. Ja mēs uh, atgūstam uh, šīs zemes teritorijas, Aptuveni 6,6 eh, līdz 7 miljardi koku ir iestā, iestādīti pēdējo gadu laikā, un arī tas ir palīdzējis atgūt vērā ņemamu zemes apjomu. Vairāk nekā 15 tūkstoši kilometru, kilometru ceļu ir izbūvēti pagājuši gadu sadarbojoties ar šiem naudas eh, saņēmējiem, eh, tūkstošiem kilometru ūdens, tātad apūdiņošanas vai ūdens novirzīšanas ceļu Klimata pārmaiņas notiek, visa pasaule meklē risinājumus, bet cilvēki uz vietas mirst, ja mēs nerīkojamies uzreiz. Tādēļ mēs sniedzam īstermiņa risinājumus, lai viņi varētu izdzīvot šajā um, pagaidus brīdī, bet uh, Tā ir tā milzīga atšķirība uz vietas pretstatā situācijai pirms dažiem gadiem. Es pat nerunāju šobrīd par Dienvidu Āfriku. Āfrikas dienvidu pusi tur ir uh, citas problēmas, bet Bet jā, klimata pārmaiņas rada milzīgas bažas. Mēs izstrādājam programmas, ļaujam, um, mēģinam aicināt ministrijas mums dot papildus elastību, lai mēs varētu rīkoties dažādos veidos un reaģēt, uh, jo situācija vienkārši ir sarežģītāka nekā tā bija pirms 30 gadiem. Paldies! Paldies! Šimuševiča kungs no S&D grupas lūdzu. Thank you very much. Uh, uh, there was a... Paldies! parlamenta delegācija oktobrī devās uz ANO galveno mītni Ņujorkā, un tur mums sniegtā informācija no ģenerāla sekretāra vietnieka, kas ir atbildīgs par šiem pašiem jautājumiem, manuprāt, bija viens no iespaidīgākajiem notikumiem mūsu daži no mums dzīvē. Un gribētu teikt, arī jūs mums šodien sniegtā informācija bija ne tikai interesanta, bet ļoti svarīga. Manuprāt, ANO rīcībai šajā jomā tā tiešām būtu jānovērtē un jāuzslavē. Daži jautājumi no manas puses. Pirmkārt, cik noprotu, tad aizvien biežāk tā vietā, lai sniegtu tradicionālo palīdzību pārtikas piegāžu veidā, jūs lemjat atbalstīt viet, tātad uh, vietējos uh, izmantojot naudu. Kā jūs pieņemat šo lēmumu, ko īsti darīt attiecīgajā gadījumā? Un vēl jūs minējāt Ziemeļa Koreju pie palīdzības valstīm. Esmu nedaudz pārsteigts par to, tas man ir jaunums. Vai jūs varētu sniegt papildus lūdzu informāciju par šo, par šo aspektu, par šo valsti? Uzreiz atbildēsiet, lūdzu. Kad es pirms trim gadiem pievienojos savām tātad ANO, es uh, biju ļoti rezervēts attiecībā uz naudu, jo nauda parasti nonāk nepareizās rokās, un to mēs nevēlamies. Bet mana komanda man skaidroja, kā mēs izmantojam skaidru naudu, tad, kad mēs to izmantojam, kādas ir iespējas nodrošināt donoriem, ka nauda nonāk pareizajās rokās. Tad, kad es uh, uzsāku savu amatu, um, mēs vairākus miljonus uh, dolāru pārskaitījām. Šobrīd 19. gadam mūsu uh, tātad skaidrs naudas apjoms, ko pārskaitījām, bija 2,1 miljārdi dolāru. Nu, sniegšu piemēru Jemena. Tur uh, tiek uh, šī pārtikas piegādes novirzītas, preču cenas paaugstinās, tieši tāpat kā Sīrijā tas šobrīd notiek. Es detaļās ar, par, par Hutī neiesaistīšos, bet zināmās teritorijās, ja mēs neizmantosim preces, bet izmantosim naudu un nodrošināsim, ka visi uh, saņēmēji, kas uh, saņem šo naudu, tiem tā nauda arī bija plānota. Aptuveni 2,8 miljoni Jemenas iedzīvotāji tiktu izglābti no 30 miljoniem. 17 miljoni saņem, tātad iegūst pārtiku tirgu, un tirgūs, tirgos uh, pārtiks cenas paaugstinās. Ja mēs izmantojam naudu, tad vietējā ekonomika tiks stimulēta. Tas nozīmē, ka preču, pārtikas preču cenas pazemināsies, tas palīdzēs vēl 17 miljoniem cilvēku. Tādēļ valdībai ASV parasti šī pieeja bija tikai preces, pārtikas preces piegādāt. Šobrīd no 3,4 miljārdiem aptuveni 58-60% palīdzības ir nauda. Eiropas Savienība, Eiropas valsts tad uh, novirza šos finanšu līdzekļus, jo tas mums sniedz lielāku elastību. Tādēļ aicinām valdības mums sniegt uh, naudu, jo ja, nu, patiesībā, ja, ja mm, piegādes drošība ir apdraudināta, jūs ņemsiet visu, kas jums tiek dots, bet attiecībā uz precēm, pārtiks precēm, Sīrijā, piemēram, daudz viet nav tirgus, un ja tirgus nav, tad ir nepieciešams preces ievest. Ja tirgus ir pietiekami stabils, un mēs varam īstenot digitalizāciju un biometriju, ne, neraizējoties par zādzībām un korupciju, tad izmantojam naudu. Biometrija un digitalizācija uh, Tikai daži no mūsu saņēmējiem savukārt bija digitizēti. Šobrīd uh, gandrīz 15 miljoni no tiem, un tas uh, mūs, uh, mūsu darbību tikai stiprina. Zinām, ka ierodoties jaunā valstī un īstenojot uh, kādu programmu, mēs izmantojam biometriku uh, gan pārtiks precēm, gan naudai, bet uh, ja mums ir biometriskā pieeja, tad papildus digitalizācijai, tad mūsu pieeja krietni efektīvāka. Tātad, ja ir šīs modalitātes, ko mēs izmantojam, ir parametri noteikti katrai valstī, Mūsu kolēģi, es noteikti domāju, ar prieku dalīsies ar jums detaļās par to, bet tā ir ļoti nopietna diskusija attiecībā uz katru valstu. Nu, Libāna, piemēram. Ja mēs uh, nogādāsim tikai pārtikas preces Libānā, uh, pabarosim miljonu cilvēku, ja mēs dosimies prom tajā brīdī no Libānas, tad ekonomiski sekas būs katastrofālas. Bet ar uh, naudas uh, pārskaitījumu sistēmu, nu, piemēram, ar pārtiks precēm, strādājot. Visticamāk, tas iznīcinās uh, pārtiks preču cenu sistēmu visai, visiem pārējiem iedzīvotājiem. Tādēļ mums ir ekonomisti, kas uh, aplēš un rēķina un skatās tīri strateģiski, kas būtu labākais veids, kā rīkoties. Un tad mēs uh, sazināmies arī ar donoriem un skatāmies, ko viņi ir gatavi pieņemt. Libānā, piemēram, esam identificējuši vairāk nekā 500 mazo veikalu Sīrijas bēgļiem. Sīrijas bēgļi, piemēram, um, aiziet tur ar savu um, kredītkarti, varbūt tajā ir biometriskie dati, varbūt nē, viņš šajā veiklā var iegādāties zinām apjomu preču, bet tas stimulē vietējo ekonomiku visā Libānā un var ļaut viņiem stabilizēt viņu ekonomisko situāciju. Tajā pašā laikā tas dod papildus iespējas tiem bēgļiem, kam tā jau dzīve ir grūta, un tas zināmā mērā atvieglo viņu dzīvi kaut kādā ziņā. Un šādu piemēru patiesībā ir ļoti daudz. Un Ziemeļkoreja. Esam veduši sarunas ar Ziemeļkoreju un vairākiem lielajiem donoriem. Un šobrīd uh, mums ir tā lielākā pēda Ziemeļkorejā. Mēs palīdzam aptuveni pusmiljonam līdz miljonam cilvēku. Pēc mūsu veikta izvērtējuma pagājušajā vasarā un rudens sākumā Ziemeļkorejā bija milzīgas bažas par situāciju. Mēs tikāmies ar pārstāvjiem, vedām sarunas, pieeja, neutralitāte, neatkarība, jo donoriem bija tiešām lielas bažas par to, ka šie gaidāmie vēlamie labumu saņēmēji, viņi saņemtu pārtiku tā vietā, lai potenciāli varbūt pievērstos militāriem spēkiem. Sarunas bija smagas, garas un gandrīz jau tās tika noslēgtas, bet tad Ķīna iesaistījās ar simtiem tūkstošu metrisko tonu dažādu pārtikas preču uh, un mūsu šī pieaugošā loma apstājās tajā brīdī. Ko es šobrīd nezinu, mēs patiesībā šonadēļ pie tā strādājam. Situācija vai tā ir uzlabojusies attiecībā uz to, ka Ķīna sāka ievest pārtiks preces, bet es īsti nezinu, kāds ir progress šobrīd. Mēs mēģinam vērtēt, kāda ir situācija, un arī ko, eh, koronavīrus ir radījis visai nopietnu preču uh, plūsmas, tātad pārmaiņas ir radītas. Un tad mums šobrīd atkal ir jāskatās, ko darīt tagad vai kas jāmaina. Dienvid Koreja ir piedāvājusi milzīgu apjomu pārtikas, arī metriskās tonnas, šeit mēs runājam tūkstošiem metrisko tonu, bet Ķīna, Krievija, Šveice, Zviedrija Viņiem ir, viņi piešķir vairākus miljonus dolāru arī Krievija. Tātad šāda šobrīd situācija, bet nu, mēs skatāmies, jo Ķīna sāka ievest pārtikas preces, izmantojot uh, Dienvidkoreja, uh, Ziemeļkorejas uh, valdības sistēmu. Tāda šobrīd situācija. Paldies! No Reņū neviens nevēlas izteikties, tad uh, zaļo vārdā Langenzīven kundze. Thank you. Ich... Fragen, mein Statement auf Es vēlētos eh, izteikties vāciski. German. Es vēlētos tātad jau runāt vāciski. Jā, ja, herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Liels paldies par jūsu mm, stāstījumu, liels paldies par eh, to, ko jūs teicāt. Es gribēju vairāk parunāt par eh, Sīriju un par tuvajiem austrumiem. Karš Sīrijā ir ģeopolitiski motivēts eh, pārstāvju karš. Šeit nav runa par eh, pilsoņu karu. 900 tūkstoši bēgļu, 60% no tiem ir jaunieši un bērni. Jūs eh, paši aprakstījāt, kas notiek Idlabā, tātad īsnībā te runa par deeskalācijas zonu, bet īsnībā. Ah, there's no trans... Oh, okay. I didn't know. I restart? Mēs varētu sākt no. Test, test, test. 1, 2, 3. Herzlichen Dank. Could the English interpreter say? Varbūt angļu tulki varētu kaut ko pateikt. Nav. No. Ah, ah, okay. Nav. No. No. Beidzot darbojas mikrofons eh, tulku kabīnē. Uh, now it's working. Now it's fine. Viss tagad darbojas. <laughs> Viss kārtībā. Tad eh, sākšu vēlreiz no sākumā. Uh, Tātad uh, karš uh, Sīrijā ir uh, pārstāvju karš, te nav runa par pilsoņu karu, kā to dažkārt sauc. Tātad 900 tūkstoši bēgļu, 60% no, no viņiem ir jaunieši un bērni. Un viņi vienkārši netiek uztverti nopietni. Jūs pats norādījāt uz bēgšanu no Idlibas, ko it kā sauc par deeskalācijas zonu. Un tas ir viena no briesmīgākajām lietām, ko vispār var iedomāties. Jūs esat viena no lielākajām palīdzības organizācijām pasaulē, un katru mēnesi jūs atbalstat 1,1 miljonu cilvēku. Sīrijas ziemeļa rietumos, te runa par kādiem 6 miljoniem cilvēku, kuri ir cietuši no kara Sīrijā. Kā jūs risināsiet šo situāciju? Kā jūs stāsieties pretī dilemai um, attiecībā uz Turciju, kas uh, ir nodrošinājusi apmetnes desmit tūkstošiem cilvēku. Tātad te ir arī atbalsts no Vācijas valdības, tiek izrādīta iecietība. Vai jūs uzskatāt, tas, ka tas ir tāds pragmātisks risinājums, kā mēs varētu stāties pretī šai humanitārai katastrofai? Kādus izaicinājumus jūs ikdienā redzat Sīrijā? Otrais jautājums. Vai Vēl ar vien ir prasība par humanitāro koridoru izveidi. Kā varētu to īstenot? Kādus apsvērumus un kādus parametrus šeit eh, vajadzētu ņemt eh, vērā? Tāpat arī, ko vajadzētu darīt, lai beidzot pieliktu punktu šim karam. Tiek runāts arī par eh, sarkanajām līnijām, ko ir noteikusi Eiropas Savienība attiecībā uz Sīriju. Mēs Tātad piedāvājam atjaunošanas palīdzību, kā jūsuprāt vajadzētu noteikt šīs sarkanās līnijas, kādas būtu sarkanās līnijas jūsu organizācijai? Lūk, šādi ir mani jautājumi. Paldies! Dank, suggest... Liels paldies par jūsu jautājumu. Tagad uzklausīsim vēl vienu jautājumu, un tad Bīzlī kungs uh, paudīs savus noslēguma secinājumus. Anna Fatīga lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, izpildirektora kungs. Liels jums paldies, ka ieradāties pie mums un uh, dalījāties savās, uh, savos viedokļos. Um, paldies, ka esat ieradies uh, Eiropas parlamentā un lūdzu pasakiet paldies arī saviem kolēģiem. Esam tiešām uh, iespaidoti un pateicīgi par pasaules pārtiks programmas paveikto, ja tīpaši tādēļ, ka šobrīd zinām, ka, kāda ir situācija, ja problēmas ir gan tagad, gan bijušas iepriekš. Tādēļ, manuprāt, um, esošie panākumi ir tiešām iespaidīgi. Gribēju kaut kādā ziņā paturpināt uh, iepriekš uzdoto jautājumu. Paturot prātā šīs visas ieinteresētās puses un to dažādo klāstu Sīrijā konkrēti, mūsdienās. Kā jūs redzat iespējas efektīvā veidā reaģēt uz šādu krīzi kā Idlibā, kur mums ir jāsniedz, jānodrošina dažāda tātad virkne ar dažādām precēm, pakalpojumiem, ne tikai pārtika, bet arī, piemēram, apkūra, apsildīšana, arī tur uh, reāla um, humanitārā krīze, arī nepietiekams uzturs uh, izraisa mm, epidēmijas, bet no otras puses Āfrikā savukārt. Ķīna ļoti aktīvi iesaistās. kā jūs raugāties uz uh, krīzi, kas saistīta arī ar jūsu darbībām, darbības jomu, nu, piemēram, ja domājam par epidēmiju pieaugumu. Paturot prātā to, ka nu, pā, ir arī lielas problēmas ar veselības aprūpi. Un kā jūs uh, rīkojaties? Vai jums ir kāds īpašs programmas strādāt ar bērniem, piemēram, ļoti nopietnu um, nepietiekamu uzturu un tā radītām problēmām. Mēs redzējām tādas maza apmēra programmas šajā jomā Kongo, piemēram. manuprāt, ir būtiski svarīgi strādāt uh, tagad un uzreiz, jo tur uh, pārtika šādos gadījumos ir uh, atšķirīga nepieciešama nekā tātad parastās situācijās. Liels paldies, Kris Pēters, lūdzu. Thank you, uh, Mr. Uh, Chair. Uh, the... Paldies, priekšstādātāja kungs, patīks programmas izpildu direktoru kungs. Vispirms vēlos apsveikt izpildu direktoru par viņa lieliski paveikto darbu, par to darbu, ko viņš vēl nākotnē veiks. Mans jautājums ir uh, tāds praktisks darbs. Es saprotu, ka pat labāk ir milzīga problēma Somālijai, jo pie Kenija tāpēc, ka ir savairojušies e, siseņi. 15 e, miljonu siseņu, ikdienas apēda 200 tonu kultūru. Un, protams, ka tas ir saistīts arī ar klimata izmaiņām. Kā jūs skatījumā mēs varam novērst šāda, novērst šāda veida masveida katastrofas? jo es saprotu, ka pāri par 50 miljonu cilvēku tagad ir palikuši bez jebkādas pārtiks. Labi, paldies. Pēdējā jautājuma kārta, un tad eh, bez piecām desmitos mums jābeidz eh, atbilžu kārta. Eh, vispirms runāšu par Sīriju. Sīrijā notikuma risinās jau tagad. Mēs 4,8 miljonu cilvēku Sīrijam atbalstām. 2018. gadā mūsu aktivitāšu dēļ mm, plašpatēriņa preču cenas samazinājās, un tad mēs varējām palīdzēt 200 miljonu cilvēku iedzīvotājiem. Bet tagad konfliktam sācinoties, cenas atkal palielinās un rada problēmas visā valstī. Mūsu piekļuva vairumam zonu valstī ir uzlabojusies, neatkarīgi no politikas situācijas, politiskās situācijas, taču Sīrijā tiešām ir krīze un situācija mainās ik stundu. Militārās operācijas kārti maina ik stundu tā ir uh, Sīrijas kārte oranžā krāsā iekārso, ie, iekrāso teritoriju, kas ir Sīrijas paziņo Tad ir e, Turku pārzinātā zona, un tāda vēl ir frontes līnija. Daudz cilvēku to nesprat. Mums ir jātiek pāri konfliktam, e, kad mēs e, patām kara zonām virzāmies, vai mums būtu darīšana ar krieviem vai turkiem vai hutiem, jo frontes līnija ikdienu mainās. Mēs palīdzam ar 850 tūkstošiem cilvēku Idlīp reģionā vien. 400 tūkstoši cilvēku pēdējā laikā ir pārvietot, bet un pavisam nesen 850-900 tūkstoši cilvēku ir pārvietojušies viņi tad nāk no mūsu sūtījumi nāk no Turcijas puses, tad mums ir pamat problēma ar to, kā mēs e, piekļūstam šīm kara zonām, kā mēs dabonam plašu e, patēriņu preces uz turieni. Marks Laukars, humanitārās darbības koordinators, vēlas uh, veikt ārkārtas apmeklējumu šajā reģionā. Viņu ļoti uztrauc pašreizējā situācija, te es nerunāju pat par temperatūru, par uh, augsto laiku, tad daži cilvēki vienkārši augstuma dēļ iet bojā. Cilvēki meklē, kā viņi var tikt eh, ārā no šīs ārkārtīgi ļaunās situācijas. Te varētu ilgi runāt par Sīriju. Mēs palīdzam apmēram 6,5 miljoniem cilvēku reģionā, Jordānijā, Irāk, Jordānā, Jordānijā, Irānā, Irākā. Runājot par koronavīrusu, daudz cilvēku zina par pasaules pārtiks programmu, bet daudzi nezina, ka mēs esam pasaules lielākā darbība. Humanitārā jomā ir runājot par ebolas vīrusu vai koronas vīrusu. Tad, kad tā ir pandēmija un tā nonāk Āfrikā, tad mēs esam tādi kā, iero, tāds kā ierobežojušais mehānisms un es to tā vispārīgos vārdos saku, mēs samazinām cilvēku pārvietošanos šajās zonās, lai viņi paliek tajā reģionā, kur viņi var saņemt atbalstu, un tad samazinās risks izplatīt uh, slimību tālāk. Tā tad uh, arī ne, pārtiks nepietiekamība un nekvalitatīva pārtika mm, nabadzīgos reģionos ir uh, mūsu pārziņā. Mums ir izpildu direktori, kas lieliski, fantastiski sadarbojas ar mūsu partneriem. Viena no lietām, ko mēs pēdējo dažu gadu laikā izdarījām, mēs aicinām um, Eiropas uzņēmums, tāds kā DSM, piemēram, citus, lai tā vietā, lai mēs pirktu uh, preces, uh, piemēram, Eiropā un tad tās vest uz Āfriku, mēs aicinām Eiropas uzņēmumus darboties uz vietas Āfrikā, piemēram, Ruandā, viņi pat laban ir e, paņēmuši darbā 800 e, cilvēku vietējos lauksēmniekus, tas viņiem rada iespēju ekonomiski darboties un tā tiek risināta pārtiks nepietiekamības problēma bērni uz vietas labāk pārtiku saņem un pietiekamāku. Mēs no Āfrikas iepērkam 1,6 miljārdus dolāru vērtībā preces un pakalpojumus un mēģinām tā veidot jaunas sistēmas. Runājot par siseņiem. Es lasīju informāciju. Vai nu 6 miljonu dolāru tagad, uh, dolāru 76 miljoni līdzekļu tagad uz Āfriku, lai ir izsnāca visiem problēma, vai 1,1 miljards uh, dolāru, kas tad pēc tam būs, jā, kam pēc tam būs jānāk no pasaules pārteiks uh, programmas. FAO ir līderis lokustu problēmas risināšanā, bet mēs esam tie, kas sniedz viņiem resursus, uh, Mm, piemēram, lidmašīnas, izsakošanas sistēmas, um, mēs organizējam piegādes, nu, jebkas, kas viņiem vajadzīgs. Tāpat mēs runājam ar Keniju, Ugan. Es nezinu, vai jūs lasījāt ziņojumu šorīt. Uh, um, siseņi pārvākušies uz Dienvidu Sudānu pie ekvatoru, kur jau ir liela problēma. Tur jau nesen bija uh, plūdi un situācija šai valstī vēl ļaunāk vispār, manuprāt, nevarētu būt. Koronavīrus vai tas ir jau nonācis līdz Āfrikai, nu, iespējams, saņemat informāciju, ka Kairā viens saslimšanas gadījums pieņems. Es te nevaru iedomāties. Uh, zinot, ka Āfrikā ir tik daudz eh, darba ņēmēju no Ķīnas, ka Āfrikā eh, nebūtu koronavīrus eh, saslimšanas gadījumu. Bet, nu, ja tas nonāks līdz pandēmijai, tad uh, mēs rīkosimies, mēs jau esam sākuši rīcību, ņemot vērā, ka ir pote, pandēmijas potenciāls. Daudz cilvēku ir aizmirsuši par cūku mēri, par putnu mēri, kas daudz cilvēkus ir nogalinājis daudzās vietās. Bet ir citi vīrusi, ir uh, visādi gripas saslimšanas un tā tālāk. Ir vulkāna aktivitāte, zemestrīces daudzos reģionos, nu, ir cilvēku izraisīt konfliktu, un tad arī māte zemes šiet ir uh, sadusmota, tad mums daudz, kas būs darāms šajā gadā, bet ja mēs esam strateģiski savās programmās, mēs varam ieviest stabilitāti tajās zonās, kas ietekmēs e, cilvēks visā pasaulē. Un tāpēc pagājušajā nedēļā runāju ar Vācijas un citu es valstu līderiem. Es minēju, ka pasaules pārtiks programma uh, pārtikas drošība, nodrošinājums ir izšķirošs, lai maznātu konflikts. Ja jūs atrināsiet šo problēmu, tad eh, debates par migrāciju ir tīri tāds kā izvēles jautājums, un tas ir pavisam citādi, ja vecāki vienkārši mēģina kaut ko darīt, lai viņu bērns spētu izdzīvot. Uh, Nu, siseņi e, ir e, vēl viena problēma, bet baidos, nu, tas gan ir jaunākais problēmas pavērsiens, taču 2020. gadā šķiet tāda problēma būs daudz. Paldies par jūsu atbalsta, un es atkārtošu savu lūgumu, ar ko nāc klāja sākumā. Lūdzu, nāciet, brauciet kopā ar mums, apmeklējiet uh, valstis skatiet situāciju uz vietas, piemēram, uz eh, Dienvidu Sudānu, tad jūs redzēsiet, kā dolāri efektīvi tiek nu, vēl atvēlēti problēmu risināšanu. Es esmu bijis ANO sistēmā daudzpusējā kontekstā jau gadiem, un tagad mans lielākās bažas ir tās, ka Eiropas Savienība, dalībvalsts, ASV un citi startautiskie donāri uh, neesam pietiekami strateģiski kopā sadarbojušies. Es esmu redzējuši, redzējis, ka Vācija kaut ko šeit dara, ASV kaut ko dara, apvienotā karalists kaut ko te dara, es kaut ko daru. Nu, tas mums nesniegs to ilgtermiņa risinājumu, kas mums vajadzīgs. Mums vajadzīgs stratē, mums vajadzīga strateģiska, visaptrošāka plānošana, īpaši tādiem kontinentiem kā Āfrika. Ja mēs varam strateģiskāk, labāk sadarboties, tad es esmu pārliecināts par to, ka labāk varam izmantot ierobežos līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā. Cilvēkiem vajadzāks labākas skolas. Uh, izturīgāk ceļi un tā tālāk. Un es parasti skaidroju, ja jūs to nedarīsiet strateģiski, tad jums tas izmaksās simtiem tūkstošiem reižu vairāk. Tātad paldies, ka manī klausījāties. Esmu gatavs atbildēt jūsu jautājumiem. Esam gatavi ar jums iesaistīties, jebkurā veidā, kas iespējams Eiropas Savienība komisija dalībvalstis ir lieliski sabiedroti šajā situācijā, kad ir tik daudz uh, vajadzību, kas risināms pasaulē. Paldies! Liels paldies, tas bija ļoti interesanti. Ir viens konkrēts punkts, kas jāņem vērā, kad ceļosim uz uh, Sudānu dosimies arī uz Libanu. Mums ar koordinatoriem arī šis jautājums jāpaspriež, jāapspriež. Mums būtu jāapsinās arī ar Pasaules pārtiks programmas pārstāvjiem šajās valstīs. Liels paldies par jūsu jautājumiem un liels paldies, Bizlī kungs, ka bijāt mūsu viesi, lai jums lieliski diena Briselē.